vēlētājs un pārbaudīt uh, parlamentāriešu mandātus. Ich teile Ihnen mit. Vēlējos jums paziņot, ka sekojušas politiskās grupas ir uh, izveidotas Eiropas Tautas partijas grupa, Kristīgie demokrāti, progresīva, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa Eiropas parlamentā, SD ir saīsinājums liberāļu un demokrātu politiskā grupa ALDE, zaļo un brīvās Eiropas alianses politiskā grupa VALE, Eiropas uh, konservatīvo un reformistu grupa EKR, Eiropas apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu zaļo kreiso spēku konfederālā grupa GOE NGL e, brīvības un demokrātijas Eiropas aicinājums EFD saskaņā ar reglamenta 30. panta 5. punktu e, paskaidrojumi par e, grupu veidošanu tika e, iesniegt Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem. Dargie kolēģis, vēlējos